Demokrāts es gribētu teikt nē šādai pieejai, un tāpēc mēs arī rīt balsosim nē. Paldies, kolēģi! Nākamais. Štasenes kundze lūdzu. Paldies, priekšādētāji!